jāraugās, lai visiem būtu labas pensijas. Paldies, un tagad nākamais ziņojums, Gairkunga ziņojums par reģionālas stratēģijas rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā. Gairkungs jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, viceprezidentes kundze, dārgie kolēģi. Eiropas Savienības rūpniecība bija un ir ļoti būtisks dzinējspēks izaugsmas un inovāciju veicināšanā un nodarbinātības nodrošināšanā. Uh, Me, un tas ir arī pamats tam, ka mums labāk izdodas eh, tikt laukā no ekonomiskās krīzes. Eiropas komisija arī to ir atzinusi. Ir arī izdarīti pareizie secinājumi no šīs stratēģijas, bet es domāju, ka šajā stratēģijā trūkst reģionāla politiskas dimensijas. Rūpniecība gal galā nedarbojas tukšā. Uh, sfērā. Te mums ir vajadzīga gan infrastruktūra, gan enerģija, gan pētniecības, eh, dažādas ierīces, gan finanses un tā tālāk. Un tāpēc rūpnieciskie un industriālie rajoni sadars kopā. Un tāpēc eh, industriāli attie, eh, attīstītākie reģioni parasti ir saistīti ar pilsētu reģioniem. Un te ir arī specifisks plusi un mīnusi. Eiropā, piemēram, ir dažādas rūpniecības jomas, kas ir pēdējo desmit gadu laikā, piemēram, rūras apgabals pārvarējuši dažādas, uh, dažādas problēmas. Uh, šie, šajos reģionos ir dažādi uh, rūpniecības rajoniem raksturīgas iezīmes. Uh, bet manā skatījumā Eiropas Savienībā dažādas ar to saistītas problēmas netiek risināts. Nu, piemēram, te mēs varētu pieminēt eh, vidas jautājumus. Un neviens investors arī nevēlas eh, šos, šīs problēmas risināt, un tāpēc ir vajadzīga valsts līdzekļi, lai cīnītos pret šādām problēmām, un tas nevienmēr tiek ņemts vērā. Agrāk tika īsti tika ņemts vērā tāds kopienas instruments, un es domāju, ka ir jāpadomā, kā nākotnē to risināt. Es gribētu vēl teikt arī, ka ir tāda strateģiska problēma, lai veiksmīgi attīstīt rūpniecības stratēģiju, ir vajadzīga reģionālā stratēģija. Komisija inteliģento specializēšanu, specializāciju atbalsta, un tas ir pareizi, bet šajā situācijā šādas stratēģijas īstenošanai būtu jāņem vērā arī dažādi cēnas puses. Te ir runa gan par eh, finansējumu, gan par politiskiem instrumentiem, gan par informāciju, gan par finansēm, kur tas nepieciešams. Tie ir dažādi izaicinājumi, un tas viss notiek ekonomikas situācijā, kad eh, notiek lejupstrīd dažā, da, dažādās valstīs, un tas, protams, arī skar eh, rūpniecības eh, nozari, un bieži vien tas noved pie tā, ka dalībvalsts un reģions, kas struktūra fondus, kas, kas izmanto struktūra fondu līdzekļus, nevar šo potenciālu pilnībā izmantot. Eiropas Savienība šeit var dot savu pienesumu. Mēs šobrīd esam sākuši attīstīt stratēģiju, un es būtu priecīgs, ja man ziņojums palīdzētu šo mērķi īstenot. Gribētu pateikties ēnu referentiem, saviem darbiniekiem, komisijas darbiniekiem, kas mani ļoti atbalstīja strādājot šo ziņojumu. Paldies! Es paldies, saka priekšsēdētājs Grērkungs. Pirmais runātājs. Klevers kundze. Aizgājusi. Perez. Irigojienas kundze. Gracias, gracias. Paldies, paldies priekšsādātāji. Geira ziņojums ir ļoti vajadzīgs un realistisks eh, ziņojums, un mums vajadzētu pateikties referentam. Mums ir nepieciešams ilgtermiņa skatījums uz uh, rūpniecības rajoniem Eiropas Savienībā, jo mums ir pats labākais cilvēciskais kapitāls, lai mainītu uh, eh, rūpniecību rūpniecības modeli. Mums ir nepieciešama spēcīga rūpniecība, kā jau tā apgalvo autors. Un šis ziņojums cenšas norādīt uz grūtībām šajā sektorā un meklēt vislabāko rezultātu. Un manā valstī, kamēr mēs te runājam, kā izmantotu fondus, manā valstī tiek veikta izglītības reforma, kur ir paredzēts izmantot sociālo fondu, lai um, šķeltu sabiedrību tā vietā, lai veicinātu talantu attīstību. Mums vajadzētu panākt, lai Eiropas fondi kalpotu attīstībai un nevis šķelšanai. Mrs. Bill. Bilbao Berandikas kundze lūdzu. Gracias. Paldies uh, referentam par viņu ziņojumu, tādēļ, ka viņa ziņojums uzsāk ļoti svarīgu, uh, ļoti svarīgas diskusijas. Pēc Lisabonas līguma mēs saskārāmies ar krīzi, un krīze mūs mudināja rīkoties. Uh, bet mm, līdz šim mēs ļoti maz esam pievērušies pašvaldībām, un tas nozīmē, ka ar dažādiem Eiropas Savienības fondiem mēs varam, mēs varam tos labāk izmantot tād, ja e, tie notiek sadarbība ar pašvaldībām un reģionālajām uh, iestādēm, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienības institūcijas saprastu, ka reģioni un ekonomiskie reģioni nav nekāda problēma, tā ir lieliska iespēja, jo ir pierādījies, ka tas ceļ Eiropu no lejas uz augšu. Paldies! Thank you. Paldies. Tagad došu vārdu kādam, kas jau ir runājis. Sančes skundzei lūdzu vārds no Francijas. Jā, priekšsādātāja kungs, paldies! Jau gadu desmitiem Eiropas Savienības rūpniecības sektors uh, ir regresējis. Mēs visu laiku bijām eh, koncentrējušies uz um, pakalpojumiem un pa to laiku nepievērsām uzmanību rūpniecībai. Tā ir ļoti daudz uzņēmumu, kas bija jāslēdz. Viens no tiem ir Peugeot. Viņi tiek vienkārši pārcelt ārpus Eiropas. Un pateicoties eh, struktūrālu fondiem, uh, mēs varam šo rūpniecību atjaunot. Un te mums ir jāinformē bezdarbnieki, kas ir radušies tieši rūpniecības sabrukuma rezultātā. Un mums ir jārada kreatīva rūpniecība, digitālā uh, rūpniecība ir ļoti svarīga. Un, var nu, sakot, uh, Izeja no situācijas ir Eiropa nevar atstāt savus rūpniecības rajonus, bet jāveic investīcijas nākotnē. Paldies. Morgantī kungs, lūdzu jums vārds. Yeah, um, I'm, o'clock, and I've, I've got... Mums ir jābeidz 11. mums ir viens runātājs no tautas partijas. Nu, jūs jau runājat, es uh, Sančes kundzei tā kā izņēmumu piešķīru, jo viņa ir no Francijas. Uh, Nē, kas te ir jautājums par reglamentu? Priekšsēdētāja kungs, man ir jautājums. Uz kādu noteikumu jūs šeit atsaucaties? Kad jūs izlemjat, ka vienās debatēs, piemēram, deputāti nedrīkst izteikties otro reizi, bet tad citās reizēs pēkšņi tas ir iespējams. Nu, par pensijām šīs bija ļoti svarīgas debates, bet jūs daudziem nedavāt iespējumu izteikties, kas jau vienreiz, piemēram, bija runājuši. Bet pirms tam daži runāja trīs pat četras reizes. Kas tas ir par noteikumu? Vispār šovakar ir noteikums, ka runā tikai vienu reizi. Izņēmuma kārtā devu Sančes skundzei. Uh, vārdu, jo Francijā šīs eh, industriālās problēmas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Šeit es runāju par 149. noteikumu. Tagad Morgantī kungam vārds. Prego. Grazie, Presidente. Eh, questa relazione. Paldies, priekšsēdētāji šis ziņojums pareizi norāda uz to, cik svarīgs nozīme rūpniecības nozara Eiropai. Piemēram, šeit es runāju par tērauda sektoru, bet piedāvātie risinājumi neņem vērā to, cik svarīgu lomu šī rūpniecības sektora spēlē dažādos reģionos un to, kāda, kādas prasmes, kāda darba spēka uh, avoti ir pieejami šajos reģionos. Tiek runāts, piemēram, par kultūru, par uzņēmības, uzņēmē darbības kultūru, kas, kultūru, kas ir aizvietojusi vecās uzņēmējdarbības formas, bet tas nav pareizi. Mums ir jāaizstāv sava rūpniecība, mums ir jāaizstāv tērauda sektors, tekstils sektors, jo šīs nozares jau gadsimtu gaitā ir pierādījušas, ka spēj ražot lietas un ir uzkrājušas prasmes, kas citur nav. Piemēram, mums ir ļoti nozīmīgs tekstilnurūpniecības sektors un arī tērauda ražošanas sektors, un mums ir jāizstāv šie sektori, nevis vienkārši jāpadara tiem gals. Priekšsēdētāja kungs saka, ka viņš grib kaut ko vēl piebilst. Uh, Ja jūs vēlaties, eh, tad jūs, Irģevskas kundze, varat iesniegt rakstiski to, ko jūs gribējāt teikt. Tagad Ferēras kungam vārds. Obrigado, presidente. Não há... Paldies, priekšsēdētāji. Pašlaik nav nevienas ticamas reģionālās attīstības politikas, kas efektīvi darbotos rūpniecības jomā. Kohēzijas politika uh, nekad nav saņēmusi pietiekoši daudz līdzekļu un uh, tālāk būs tikai sliktāk. Mēs nevaram tā izlīdzināt politiku trūkumus, kas ir novaduši pie deindustrializācijas, ir tīpaši mm, no centra novirzītās valstīs. Un tieši tāpēc mums ir šie milzīgie deficīti un lielās parāda saistības, kas tikai palielinās ekonomikas un monetārās savienības ietvaros. Mēs šeit tā kā līmējam vienkārši plāksterus uz brūcēm, bet mums ir nepieciešama tāda patiešām nopietna rūpniecības politika, kas izmantotu pieejamos resursus reģionos, kas stiprinātu esošās rūpniecības nozares. Tāpēc mums ir nepieciešama politika, kas aizstāvētu rūpniecību, un mums būtu jāatsakās no neoliberālās pieejas, kas vispār nestrādā Eiropas integrācijas ietvaros. Tagad komisārai vārds lūdzu. Paldies eh, priekšsēdētāji, paldies arī godātajam deputātam Graieru kungam. Šajā ziņojumā ir daudzi interesanti aspekti un ir sagatavots viņš tieši laikā. Ir tīpaši, ja mēs runājam par krīzi. Tiek izmantota iespēja pievērst uzmanību tām grūtībām, ko saskarās e, lejupslīdē nonākušie rūpniecības reģioni. Un šeit ir runa par nopietnu instrumentu, kas varētu ļaut ieviekt efektīvas politikas un atbalstīt vidējos un mazos uzņēmumus. Piemēram, investīcijas esošajā mm, daudzgadu finanšu plānā ir 54 miljardu apmērā visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Lielākā daļa tiek novirzīta uz inovācijām, jo mēs uzskatām, ka daudz, kas par ko tiek runāt šajā ziņojumā, jau tiek atrisināts, nodrošināt labāku kohēzijas politikus, politiku uh, sadalījumu. Mums ir jāstrādā efektīvi dažādos līmeņos, Eiropas līmenī, dalībvalstu līmenī, reģionu līmenī. Mums ir jānodrošina labāka sinerģija un ceļa karšu sagatavošana, runājot par dažādām politikas arī e, jomām. <clears throat> Specializācija, jā, tas ir pozitīvi jūsu ziņojumā. Mums ir jāatrod piemērot risinājumu dažādiem reģioniem, mums ir jā, jāanalizē kādas priekšrocības ir dažādos reģionos un, protams, arī jāiesaista dažādās interesētās puses. Jā, gudrā specializācija var nodrošināt vismaz trīs lietas, lai palīdzētu vecajiem rūpniecības reģioniem pārveidoties. Pirmkārt, palīdzēt izveidot efektīvas reģionālās attīstības politikas, atbalstīt izmaiņas un arī pārvirzīt dažādās uh, pieejamās prasmes un līdzekļu strādājot jaunajos tirgos. Un šī te specializācija varētu arī strādāt rūpniecības politikas ietvaros. Otrais, otkārtā palīdzētu nodot dažādu veidu zināšanas un prasmes starp eh, nozīmīgajiem spēlētājiem, piemēram, valdību, zinātnes sektoru un citiem, nodrošinot daudz integrētāku pieeju zināšanām balstītu reģionālo attīstību un labāku partnerību, lai ieviestu visas šīs te pieejas. Un treškārt, tas palīdzētu eh, nodrošināt labāku dažādu veidu politiku koordināciju, uh, nodrošinot to, ka papildu politikas efektīvi strādātu, piemēram, šeit es runāju par industriālo politiku, lauku attīstības politiku, zinātnes politiku, darba tirgus politiku un tā tālāk. Un tādējādi mēs varētu mobilizēt resursus un strādāt pie kopējām vīzijām un mērķiem. Šie ir tikai trīs iemesli, kāpēc mēs runājam par gudro specializāciju, kas ir viens no mūsu iniciatīvas pamatkonceptiem, Un tieši tāpēc mēs runājam arī par jaunām izmaiņām attiecībā uz struktūrējiem fondiem nākošajā daudzgadu finanšu plānā. Gudrā specializācija ir viens no galvenajiem elementiem, ja mēs runājam šeit par šādu reģionu attīstību, kas varētu arī veicināt ekonomisko izaugsmi um, un uh, risinātu tās problēmas, kam jūs pievērsāt uzmanību savā ziņojumā. Šeit es runāju arī partnerības nolīgumiem starp dalībvalstīm, reģioniem, arī nākošajā daudzgadu finanšu schēmā. Kā jūs redzat, ir ļoti lielas pūles pieliktas, lai pievērstos dažāda veida nākotnes finansējuma prioritātēm un sasniegt noteiktos mērķus. Paldies! Paldies, komisārs kundz, paldies kolēģiem un īpaši paldies Jensam Gaieram par brīnišķīgo ziņojumu. 21. Eh, paragrāfs ir ticis pārveidots. Un tagad mēs slēgsim eh, šī vakara debats. Nākamā sēde ir rīt no rīta. Paldies tūkiem un pārējiem kolēģiem ar labu nakti.